varas iestādes ir paziņojušas par deputātiem, kuri uzsāk darbu Eiropas parlamentā. Un viņi var pilntiesīgi piedalīties parlamenta un tā struktūru darbā. Nākamais punkts - jautājums, uz kuru jāatbild mutiski - lolojumu dzīvnieku nelegālā tirzniecība Eiropas Savienībā. Gribu uh, atgādināt, ka varat pieteikties uz zilās kartītes jautājumiem un brīvā mikrofona procedūru gan elektroniskā veidā, gan izmantojot parasto procedūru. Un tagad vārds referentam vai uzdev, jautājumu uzdevējam Staņislavam Polčakam. Jā, pušiem. Takže děkuji paní předsedkyně za udělení slova. Já... Paldies, priekšsēdētāji. Es ļoti ceru, ka šis eh, konkrētais jautājums neradīs tādas eh, viedokļu atšķirības un eh, mēs spēsim rast vienotību politisko grupu vidū. Šis ir jautājums par nelegālu lolojumu dzīvnieku tirzniecību Eiropas Savienībā. Renāta Sommer uzsāka šo darbu jau agrāk. Iepriekšējā sasaukuma laikā, un parlaments jau uh, parlamentā jau ir iesniegts vairākas rezolūcijas šai sakarībā, bet ar vārdiem nepietiek, ar dokumentiem nepietiek. Ir nepieciešama konkrēta rīcība, tāpēc es aicinu komisiju un aicinu arī dalībvalstis uzklausīt mūs un nākt klajā ar ātru un efektīvu risinājumu, jo Visi, kam rūp lolojuma dzīvnieku un viņu ciešanas, nu, mums visiem jautājums ir ļoti pie sirds. Mēs runājam par miljoniem cilvēku patērētāju, kurus arī tas ietekmē negatīvi. Tātad šādi nelegāli lolojuma dzīvnieku tirgotāji, viņi to dara bez jebkādām barjerām, ierobežojumiem un gūst milzīgu finansiālu labumu. Šis ir trešais tāds nelikumīgā biznesa darbības veids pēc ieroču un narkotiku tirgošanas centrālā un austruma Eiropā. Mēs ciežam no mm, tādas īpašas parādības suņu tādas burtiskas ražošanas, kur suņi tiek turēti tiem absolūti nepiemērotos apstākļos. Uh, bieži vien tad par šo dzīvnieku, par attiecīgu kucēnu, iepriekšējo, teiksim, līdzinējo dzīvi nav nekas eh, zināms, tiek izmantoti visdažādākie nelegālie dokumenti, tāpat nelegālas eh, reklāmas metodas, lai panāktu, lai šie eh, saražotie sunīši un kaķīši tiek nopirkti. Nu, Un ir cilvēki, kas ļoti ātri grib iegādāties eh, kaķēnu vai sunīti ļoti ātri un eh, ļoti paradoxāli. Šie dzīvnieki nonāk bieži vien arī dzīvnieku patversmēs, un šīs patversmes ir pilnas ar mm, kvalitatīviem mm, suņiem. Šie nelegālie tirgotāji vienmēr rod veidus, kā ļaunprātīgi izmantot situāciju. Daudzi no šiem dzīvniekiem, kas eh, nāk no šīm eh, eh, suņu fabrikām, viņi ir cietuši no ļaunas attieksmes. ASV, piemēram, šobrīd ir īsta epidēmija un nav atbilstošu antibiotiku, kas varētu būt iedarbīgas kas ir novedis pie ļoti tādas bīstams slimības izplatīšanās, jau 30 cilvēki ir inficējušies. Šī nelegālā lolojuma dzīvnieku tirzniecība ļoti negatīvi ietekmē mūsu iekšējo tirgu, tāpat arī patērētāju aizsardzību. Patērētāji bieži vien nopērk jau traumatizētus dzīvniekus, slimus dzīvniekus, tāpēc mēs gribētu aicināt komisiju un dalību valstis izstrādāt stratēģiju un regulēt reklāmu tiešsaistē, lai identificētu šo maldinošo reklāmu un lai kontrolētu un regulētu šo uh, kaķu un suņu tirzniecību tiešsaistē. Ir, nodroš, ir nepieciešams nodrošināt ētisku attieksmi pret uh, dzīvniekiem. Uh, Eh, tas ir eh, tāds jautājums, kas visā Eiropas Savienībā nav atrisināts, tāpēc nepieciešams Eiropas Savienības līmeņa risinājums. Tā ir problēma, kas nepazīst robežas, tāpēc mums ir nepieciešama Eiropas Savienības līmeņa reģistrācijas un identifikācijas sistēma lolojumu dzīvniekiem. Ir nepieciešamas eh, harmonizētas identifikācijas sistēmas, lai mums varētu būt ne tikai mm, identificēti lolojumu dzīvnieki, bet arī uh, savvaļas dzīvnieki Dzīvnieki bieži vien cieš eh, transportā, nelegālās audzēšanas eh, iestādēs. Ir tūkstošiem eh, suņu un kaķu, kas cieš šādā iestādēs. Mums ir nepieciešama efektīva kontrola. Diemžēl šīs inspekcijas un kontrolas, kas notiek, ir bezspēcīgas. Veterinārā ārsti dažkārt konstatē šādu situāciju Viņi bieži vien nespēja atklāt šīs nelegālās eh, audzētavas. Tāpēc gribētu pateikt paldies visiem kolēģiem, kas ir eh, nākuši klajā ar saviem priekšlikumiem, jo tādējādi mēs varētu panākt kaut kādu progresu cīnoties pret šo sērgu. Gribu aicināt komisiju un visas dalībvalsts pievērst pietiekam uzmanību eh, šai sērgai un aizsargāt tos, kas nevar aizsargāt paši sevi. Paldies! Paldies! Tagad vārds uh, valsts sekretārē Brunčakai. Paldies priekšsēdētāji, godātie deputāti. Uh, pēdējo gadu laikā uh, nelegālā lolojuma dzīvnieku tirzniecība ir radījusi arvien lielāku slogu varas uh, iestādēm dalību valstīs. Tas ir saistīts ar uh, pārdošanu tieši saistē ar uh, dzīvnieku pārvadājuma sistēmu. Mēs zinām, ka nelegālā tirzniecība negatīvi ietekmē patērētāju tiesības dzīvnieku labklājību un cilvēku veselību, un tas tāpēc ir jāpievērš nopietnu uzmanību šai problēmai. Dalību valstis to apzinās. 19. gada beigās 17 dalību valstis piedalījās ES koordinētā kontroles plānā, lai vērstos pret nelegālo praksi šajā jomā. Izrādījās, ka liela daļa tirgoto dzīvnieku neatbilda prasībām. Tas nozīmē, ka jāstiprina jāpastiprina kontrole, kaķu un suņu izcelsmes izsakam, izsakojamība ir ļoti nozīmīga. Tas attiecināms uz dzīvnieku marķēšanu, kas tiek pārvadāti Eiropas Savienības iekšienē vai importēti no uh, citām uh, valstīm. Ir jācīnās pret šo nelegālo parādību, un ļoti svarīgi ir īstenot spēkā esošos noteikumus. Tas pirmkārt ir komisijas un dalību valstu atbildības jomā. Uh, uh, padomes darba uh, grupa ir apspriedusies vairāk kārt par to, kā labāk cīnīties pret nelegālo tirzniecību ar uh, Uh, lolojumu dzīvniekiem. Šī problēma ir ļoti sarežģīta un uh, ir cieši jāsadarbojas uh, dalību valstu atbildīgajām iestādēm. Mēs arī turpināsim diskusijas e-komercijas darba grupā un uh, stiprināsim Eiropas Savienības platformu uh, Uh, lai veicinātu dzīvnieku labturību un cīnītos pret nelegālu tirzniecību. Tāpat uh, Eiropas komisija un dalību valstīm ir jāturpina darbs, lai efektīvāk īstenotu uh, dzīvnieku labturības tiesību normas un jāizvērtē nepieciešamība izstrādāt jaunus tiesību aktus. Liels paldies! Tagad vārds komisārei Kirjakides. Paldies priekšsēdētāji, godamie deputāti. Es visai nopietni domāju par šo problēmu un esmu gandrīz, ka parlaments ir pievērstam uzmanību. Bet mums ir jāsāk ar to faktu, ka lolojumu dzīvnieku labturība Eiropas Savienība pamatā tiek regulēta nacionālā līmenī dalība valstīm ir kompetence attiecībā uz suņu kaķu labturību, kā arī atbildība par identifikāciju, reģistrāciju un turēšanas apstākļiem un pārvietošanu. Eiropas Savienības noteikumi skar pārrobežu tirzniecību ar kaķiem un suņiem. Skaidri e, noteikumi ir paredzēti gan komerciālai, gan nekomerciālai pārvietošanai, gan Eiropas Savienība, gan no ārpuses. Šie noteikumi ir paredzēti, lai sargātu dzīvnieku veselību un e, novērstu dzīvnieku slimību, tīpaši trakumsērgas izplatību. Tāpat Eh, ir jāsako, lai dzīvnieki tiktu pienācīgi identificēti un vakcinēti. Tāpēc eh, eh, šeit mēs varam runāt par to, ka nevis likumdošana pietrūkst, bet esošie teksti netiek pie, pienācīgi ievērot dalību valstīs. Pēdējos gados esam stiprinājuši juridisko ietvaru, lai dalība valsts varētu vērsties pret nelegālo tirzniecību un jaunie notiekumi, kuri stāsies spēkā 21. gadā, paredz pirmkārt visu obligātu eh, audzētāvu reģistrāciju, kā arī visu veidu pārvietošanu starp dalību valstīm dzīvniekiem, otrkārt Uh, dalību valstīm tiek paredzēts uh, uzskaitīt uh, patvērsmes, no kuriem dzīvnieki tiek pārvietoti uz citām valstīm. Tas ir paredzēts, lai varētu labāk sekot dzīvniekiem un lai tie novērstu nelegālu tirzniecību. Taču ir būtiski šos noteikumus pienācīgi ievērot, izpildīt, un šajā sakarā mēs esam uzsākuši vairākas darbības dalību valstīs. Pirmkārt, koordinētais kontrols plāns eh, eh, pār tiešsaistes tirzniecību. Tas ir paredzēts, lai dalībvalstis labāk varētu kontrolēt tiešsaistes tirgu. Otrkārt, brīvprātīgā iniciatīva, kas ir uzsākta dzīvnieku labturības platformas ietvaros, kas iesaista uh, Eh, visas puses, paredzot vadlīnijas labākai dzīvnieku labturībai, lolojumu dzīvniekumiem. Treškārt, apmācība eh, nacionālajām eh, lēmēju iestādēm drošāka uztur iniciatīvai, lai varētu labāk kontrolēt importu. Viena no jomām, kas eh, nav iekļauta, ir eh, eh, starp savienota datu bāze. Mūsuprāt, tas būtu neproporcionāli bez skaidrām indikācijām par Eiropas Savienības pievienoto vērtību. Tomēr mēs sekosim cieši situācijai, turpinot sadarboties ar dalībvalstīm un interesētām pusēm, lai panāktu to, ka uh, tiek izbeigta nelegāla eh, suņu kaķu tirdzniecība Eiropas Savienībā. Paldies, komisāru, un mēs tagad pārējām pie runātājiem no politiskajām grupām. Vispirms deputāts Mažīnis no Tautas partijas. Paldies, priekšsēdētāji. Pirmā pasaules kara laikā krietnais karējs Šveiks E, bija uzsācis savu suņu tirdzniecības biznesu. Tagad pēc šī, šis modelis turpinās, tirdzniecība notiek tiešsaistē, bet mēs neņemam vērā iespējamos riskus. Zoonozes ir sarežģīta problēma un ir daudz dažādu piemēru, piemēram, tā skaitā jaunais koronavīruss Mēs mēģinam ierobežot trakumsērgu, bet nelegāla uh, mīļdzīvnieku tirzniecība šo risku pat palielina. Piemēram, Nīderlandē ir bijuši trakumsērgas gadījumi. Vēl viens uh, apdraudējums ir nepiemēroti dzīvnieku pārvadāšanas apstākļi. Dzīvnieki tiek uzsākti uzskatīti kā preces vai produkti, bet tie, tās ir dzīves radības. Tāpēc mums ir jārunā par dzīvnieku labturību un arī par patērētāju aizsardzību. Obligāta suņkaķu reģistrācija Eiropas Savienībā būtu risinājums pro, problēmai, un šī nav pirmā reize, kad es, eh, kad man jānorāda uz zinātnisku pētījumu trūkumu šajā jomā. Tāpat mums ir jāpanāk tas, lai stingrākas sankcijas tiktu piemērotas nelegālas tirdzniecības gadījumā. Paldies! Nākošais runātājs ir. Eh, deputāte Spūreka no sociāldemokrātu grupas. Paldies, priekšsēdētāji! Katru gadu liels skaits eh, mīdzīvnieku tiek nelegāli tirgot eh, dalību valstīs. Nereti tiek pārvadāti Eiropas Savienībā liels attālums bez uzturu, bez Eh, dzērieniem. Šeit eh, ir runa ne tikai par dzīvnieku labturību, bet arī par sabiedrības veselību un patērēta aizsardzību. Eh, šādiem pārvadātājiem ir jāpiemēro stingrākas sankcijas, labāk pārobežu sadarbība un stingrākas prasības eh, dzīvnieku labturībai. Tāpat ir arī tiesību sargājošām struktūrām lab, nepieciešama labāka apmācība, lai not, eh, varētu noteikt nelegālas mītdzīvnieku tiežniecības gadījumus. Tāpat ir jābūt stingrāk noteikumu suņu kaķu identifikācijai reģistrēšanai, kā arī visu. Uh, uh, eh, audzētāju un pārdevēju reģistrācijai. Un ir jāparedz uh, noteikumi tieši saistirniecībai, jo 80% no visas nelegālās tirzniecības norit nu tieši saistē. Un visbeidzot, eh, apzināšanās kampaņas ir jāorganizē, lai informētu pilsoņus par uh, to, ka cik negatīva ietekme ir nelegālai mīļdzīvnieku tirgošanai, kā arī aic, jāaicina iegādāties tikai tādus mīļdzīvniekus, kas ir uh, audzēti pienācīgā un legālā veidā. Turklāt aicinām dalībvalsts īstenot vairāk informācijas un apzināšanās kampaņas, lai E, veicinātu e, nevis e, mīļdzīvnieku iepirkšanu, bet adoptēšanu. Tas palīdzētu arī apkarot nelegālo tirgotāju biznesu. Paldies, un nākošais runātājs ir deputāts Hoisīgs no Riņu grupas priekšsēdētāja komisāra Godējumie kolēģi, simt tūkstoši kucēnu ir aptuvenās aplēses pār eksportu no manas valsts Slovākijas katru gadu. Tas ir tikai eksports un aplēses, jo liela daļa ir nelegālā tirdzniecība, kas ir ne tikai problēma dzīvnieku labturībai, kaķēniem vai kucēniem, bet arī e, problēma saistībā ar organizēto e, noziedzību, bet esmu novērojis, ka tā pati organizētā noziedzība, kas tirgojas ar cilvēkiem, ar ieročiem, tirgojas ar kucēniem. Un tā ir problēma, kas skar gan dzīvnieku labturību, gan cilvēku veselību. Ir jau un parādība, kas dominē tirzniecību, un tās ir tiešsaistes platformas. Uh, E, kas e, kļūst par aizvien lielāku Eiropas problēmu, un tāpēc komisijai ir jānāk klajā ar iniciatīvu paredzot vadlīnijas, lai identificētu un reģistrētu e, dzīvniekus dalībvalstīs un dalībvalstīm, lai tās sāktu ieviest eh, šo eh, un eh, īstpilnībā izpildīt šo iniciatīvu, jo mēs saskaramies ar krīzi un ir jārīkojas un nevis jārunā. Paldies! Paldies, un tagad vārds Dreosto no ID. Priekšsādātāja komisāra Nelegālā kucēnu tirzniecība nedrīkst uh, pildīt uh, kriminālo elementu kavatas, no tā cieši sabiedrība un dzīvnieki. Uh, Itālijā ir vairāk 400 tūkstoši suņu un kaķu, kas eh, cieš no šādas eh, nelegālas tirzniecības. Tas rada milzīgus ieņēmumus šīm nelegālajām struktūrām. Eh, Friulī reģionā nesen tika atklātas bankas, kas tirgojas sunīšus, kas tiek iegūti no Austrum Eiropas, tiek uzturēti šausmīgos apstākļos, nu, pārāk nošķirt no mātes. Uh, Ir nepieciešams tāpēc paredzēt obligātu identifikācijas sistēmu Eiropas Savienībā un eh, jārunā par sankcijām, lai pārtrauktu šo nosodāmo uh, kucēnu tirgošanas praksi. Ir uh, nepieciešama arī pārobežu sadarbība starp Eiropas Savienības valstīm, lai cīnītos pret šo nelegālo tirzniecību, kas uh, ir sāpīga ne tikai mums, bet jo vairāk sāp mūsu četrkājainiem draugiem. Paldies! Un tagad eh, Gerreiro kungs, lūdzu. Paldies, priekšsādētāji. Serbijā eh, franču buldogs maksā 350 eiro, Vācijā, Francijā 1500, tā citās valstīs eh, tā cena var vēl vairāk pieaugt, piemēram, Zviedrijā sasniegt 1800. Šis Eh, tirgus veicina nelegālos audzētātājus pārvadāt dzīvniekus un pārdot tos, kur tas ir izdevīgāk. Bet eh, tas eh, būtu Eh, būtu iespējams šo parādību mazināt tikai veidojot eh, noteikumus eh, legālai tirzniecībai. Un, lai bremzētu nelegālo tirzniecību, Eiropas Savienība ir jāveido likumdošana, kas uzliek par pienākumu dalībvalstīm obligāti reģistrēt visus mīdzīvniekus. Šie pasākumi būs efektīvi, ja datubāzes var tiks krustotas pārnacionālā līmenī. Ir jāveido pretējā gadījumā Eiropas reģistra sistēma nedarbosies. Paldies! Turpinām debatēs. Tagad vārds Hazekamps kundzei, GOE NGL grupas vārdā. Huisdieren zorgen voor veel plezier. Maar achter de huisdierenhandel gaat. Uh, eh, lolojumu dzīvnieki uh, dod uh, lielu, rada lielu prieku saviem saimniekiem. Bet uh, problēma ir tāda, ka šos dzīvniekus gan nopērk, gan arī pēc tam pamet. Un uh, daudz dzīvnieku pat tiek nogalināti. Un īrijā takšus kurtus audzē izmantojot nelegālus uh, uh, steroīdus, un uh, arī šie dzīvnieki tiek sodīti un pat nogalināti pakarot pie koka. Un, uh, tāpat arī tiek mocīti izmantojot antifrīzu un stikla lauskas. Tāpat šie dzīvnieki tiek slīdzināti, viņiem tiek norautas ausis un uh, nelegāli kucēni tiek audzēti milzīgos angāros, pēc tam tirgoti internetā. Ir uh, jāpieliek punkts šādai nelegālai tirzniecībai, jāpieprasa obligāta kaķu un suņu reģistrācija un ir jāgarantē uh, lai uh, mikročipi uh, tiktu uh, izmantoti dzīvnieku marķēšanai. Tagad vārds Evī kundze, kas nepiedar pie politiskām grupām. Grazie, prezidente. Paldies. Mēs negribētu uh, Uh, finansēt, turpināt trešo ienesīgāko tirzniecības veidu. Uh, mēs uh, domāju, ka šie kucēni nevēlas, lai sunīši un kaķīši tiktu pārāk atņemti savām mātēm, un tikai puse no viņiem dzīve nonāk šīs tirzniecības galamērķī. Un jāsaka, tas notiek daudziem Eiropas pilsoņiem, kas iegādājas šos dzīvniekus, reaģējot uz tiešsaistē izliktiem šiem eh, reklāmas eh, sludinājumiem. Jābeidz šī sistēma nepieciešama eh, identifikācijas un reģistrācijas sistēma, kas ir organizēta Eiropas līmenī un tādā veidā, lai būtu nacionālās ba datu bankas, kas būtu savstarpēji savienotas, tā tādā veidā mēs varētu pilnībā izsakot šos dzīvniekus. Tāpat nepieciešamas sankcijas un kontrola, lai stingri sodītu ne tikai tos, kas uh, veic uh, šo kontrabandu, bet arī veterinārārsts un citus, kas ir uh, līdzdalībnieki šajā biznesā. Paldies, tagad vārds Arimam kungam. Paldies priekšsēdētāji, godātā komisāri, godātā padomas pārstāve. Mēs uh, Man pašam arī ir uh, neliela zemnieku saimniecība, kur, uh, kur ļoti cienīgi mēs izturmies pret dzīvniekiem. Dzīvnieki uh, nevar uh, runāt. Un, uh, diemžēl, Eiropas Savienībā zeļuma plaukst nelegāla tirzniecība briesmīgos apstākļos. Uh, lai gūtu peļņu. Mums ir jāveic pasākumi. Pirmkārt, jāstiprina kontrola dalību valstīs, jo tā ir dalību valstu, nevis komisijas uh, uh, kompetence. Tātad ir nepieciešama dzīvnieku aizsardzības standarti, vienota dzīvnieku reģistrācijas sistēma Eiropas Savienībā un arī labāk jākontrolē uh, interneta tirsniecība. Valonijā šīs normas normas ir spēkā, tur tiek regulēta tirzniecība internetā, un mums vajadzētu mācīties no šā piemēra, un tad situācija noteikti uzlabotos. Tagad vārds Čeldāro kungam. Paldies, priekšsēdētāji. Mēs runājam par ļoti nozīmīgu tematu. Un šī problēma ir smaga un milzīgā ļoti samilzusi. Es pārzinu, kāda situācija ir Rumānijā. Ir nepieļaujams cietsirdīgi izturēties pret dzīvniekiem, ir nepieciešams stingrāks tiesību normas Eiropas. Parlamentā esam ierosinājuši pieņemt tiesību aktus, kas uh, soda nežēlīgi pret dzīvniekiem ar cietumu sodiem. Ir uh, arī eh, jāveic pasākumu, lai novērstu slimību izplatību. Mēs zinām, kāda ir situācija attiecībā ar koronavīrusu, ir jācīnās pret e, zoonozēm. Protams, šeit ir spēkā e, subsidiaritāte, bet ir daudz aktīvāk jāvērš pret tiem, kas nodarbojas ar nelegālu tirzniecību un vairāk jārūpējas par e, dzīvnieku aizsardzību. Tagad vārds. Uh, Haitemā kungam. Phone? Yes. Thank you very much. Um, paldies priekšsēdētāji komisārs Kunze. Es atceros, um, ka bērnībā man uzdāvināja kucēnu, un tas bija skaistākā dāvana, kādu jebkad biju saņēmis. Uh, un uh, viņš laimīgi uh, pavadīja savu dzīvi uh, mūsu lauku mājās, bet, diemžēl, šāda situācija nav pārāk plaši izplatīta. Eiropas Savienībā ir daudz gadījumu, kad pret uh, dzīvniekiem izturas cietsirdīgi, viņus tur ļoti sliktos apstākļos, un uh, Uh, pat uh, ja pircēji uh, ir pērk šos dzīvniekus cēlu jūtu vadīti, šie dzīvnieki ir auguši sliktos apstākļos un ir slimi. Un pēc tam ir jāvēršas pie veterināra ārsta, un tas viss maksā dārgi. Un ir absolūti nepieļaujams, ka notiek šāda tirzniecība ar uh, Uh, suņiem un kaķiem. Tagad vārds Mecas kundzei. Paldies priekšsēdētā. Katru gadu tūkstošiem lolojumu dzīvnieku Eiropas Savienībā tiek nelegāli tirgoti. Viņi ir slikti baroti, pārāk jauni šķirti no mātes, ir slimi un nelegāli ievest Eiropas Savienībā. Un šī problēma skar arī. Uh, uh, sabiedrības veselības aizsardzību un patērētāju tiesību aizsardzības. Bieži vien pircēji nav informēti par šo situāciju un viņiem e, ir pēc tam jāsamaksā milzīgas, e, milzīgi summas e, un viņu sirds vai lūst no sāpēm. Un tāpēc mums ir jāveic pasākumi, jāizliec nelegālas reklāmas internetā un jāvērš pret šādiem nelegāliem tirgotājiem. Ir nekavējoties jāveic pasākumi, lai cīnītos pret šiem krimināliem grupējumiem. Paldies! El reglamento paldies priekšsēdētāji. Saskaņā ar komisijas regulu e, ir paredzēti noteikumi e, dzīvnieku tirzniecībai Eiropā. Pašreizējais tirzniecības veids pārkāp šo regulu. Turklāt mēs runājam pār sliktu praksi digitālajā tirzniecībā. NV darbības plāns šajā gadījumā ir skaidrs, ir labāk jāievēro noteikumi, jāparedz sankcijas tiem aģentiem, kas izpilda šādu nelegālu praksi, veterināri, audzētāji, tāpat jāizveido Eiropas suņu un kaķu identificēšanas sistēma, jāicina pilsoņi e, izvēlēties alternatīvas, e, alternatīvā dzīve, veidā dzīvniekus, kā arī labāk jāinformē muļķis iestādes. Nedrīkstam aizmirst aizmirst to, ka dzīvnieku labturība ir cieši saistāma ar cilvēku labklājību dzīvnieku kontrabanda. Daudz no šiem dzīvniekiem nav vakcinēti. Tas nozīmē e, pārvadāt slimības. Sabiedrība, kas sargā dzīvnieku tiesības, ir cilvēciskāka sabiedrība. Paldies! Paldies, un tālāk e, Glavak kundze. Hvala lijepa, gospođo. Paldies, eh, priekšsādātāji ir aplēsis, ka ik mēnesī starp eh, Eiropas Savienības dalību valstīm 46 tūkstoši suņi tiek eh, pārdoti. Lielākā daļa to nav reģistrēti, tie ir slimi, nav vakcinēti un uh, ir bez dokumentiem vai ar viltotiem dokumentiem. Viņu izcelsme ir nezināma un daudzi no šiem dzīvniekiem piedzimst, uh, nomirst lē, drīz pēc pārdošanas. Uh, Tas ir labākais, ienesīgākais tirdzniecības veids uh, pēc uh, ieročiem un narkotikām. Šie lolojumi dzīvnieki tiek tirgoti, tam ir ietekme arī uz uh, patērētāju aizsardzību, sabiedrības veselību, tāpēc visu kaķu un suņu obligāta identifikācijas un reģistrācijas sistēma ir obligāta. Padomas secinājumos pagājušā gada decembrī Somijas prezidentūras laikā padome aicināja komisiju uh, izstrādāt eh, jaunu likumdošanu šai jomā. Horvātijā šāda likumdošana jau pastāv un, cienījamie kolēģi, eh, mums ir jāmaina šī situācija. Paldies! Mēs tagad turpinām ar brīvā mikrofonu stādaļu. Ir tikai divi dalībnieki pieteikušies, tā kā abiem varēšu dot vārdu. Nē, es atvainojos, saka priekšsādātāja. Mana kļūda ļoti atvainojos debatēs vēl ir uh, pieteikusies Adinofī kundze. Es jums tiešām no sirds atvainojos. Pārsteidzos. Grazie, prezidente. Paldies, priekšsādātāji, kolēģi. 13. pants Lisabonas rīgumā nosaka, ka uh, dzīvnieki ir uh, jutīgas būtnes un uh, viņie, pret viņiem ir attiecīgi jātiecās. Un, uh, tos nedrīkst uzskatīt par eh, priekšmetiem, eh, bet eh, kucēnu tirzniecība notiek kā ar kādām rūpnieciskām precēm, viņi tiek pārvadāti un uh, Eh, viņi cieš, eh, tiek traumatizēti fiziski un eh, psiholoģiski, bet tāpat gribētu minēt arī jautājumu par mūsu pašu loliem dzīvnieku pārvadāšanu Eiropas Savienībā un runāt par pārvadāšanu lidmašīnās. Ne visas avio kompānijas paredz šādu transportēšanas veidu. Un, bieži vien tiek noteikts svars šī dzīvnieku pārvedāšanai kabī, kabīnē, mums ir nepieciešams pārskatīt normas un jāuzliek pienākums eh, visām aviokampānijām saprast un eh, paredzēt, ka šādi lolojumi dzīvnieki var eh, ceļot drošībā, nevis ka viņi tiek nevis tiek pārvadāti vienkārši, un ka viņi tiek adoptēti, nevis pārdoti. Paldies! Tagad uh, vēlreiz atvainojos un Pārējām pie brīvā mikrofona procedūras ir pieteikušies divi deputāti, abiem varu dot vārdu un vispirms Pospiešilkungs. Děkuji pěkně, paní předsedající. Paldies, eh, priekšstādātājs kundze komisāri. Jūs eh, teicāt savos ievadvārdos, ka nelegāla lolojuma dzīvnieku tirzniecība ir problēma Eiropas eh, Savienības dalību valstīm tā nav. Mēs cenšamies uh, ieviest uh, stingrāku uh, sankciju režīmu attiecībā uz šīm suņu nelegālajām audzētavām, un ir skaidrs, ka dalība valsts izolēti nevar atrisināt šo problēmu. Mēs runājam par starptautisku nelegālu tirzniecību, kriminālu darbību attiecībā uz kas skar simtiem tūkstošu dzīvnieku, kas cieši. Eiropas Savienības institūcijām, it īpaši komisijai, būtu jāizstrādā iedarbīgi pasākumi. Bez tiem darībvalstis pašas uh, izolēti nevarēs atrisināt uh, šo problēmu. Tāpēc gribētu aicināt jūs, uh, lūdzu, pievērsiet uzmanību šai problēmai. Jūsu ievadvārdi bija ļoti tādi izvairīgi. Mēs te runājam par noziedzību. Uh, kas arī novada eh, pie neiekasētām nodokļiem un eh, cieši dzīvnieki. Noslēgumā vārds Austrēvičus kungam. Gerbamā pirmininkē, komisijos. Paldies priekšsādātāji, cienījamo mm, komisāru, cienījamas komisāru kungs. Eiropa ir aizliegusi jau sen vergu tirzniecību, bet eh, tagad 21. gadsimtā mēs uh, nevaram nodrošināt adekvātus apstākļus mūsu lolojiem dzīvniekiem Eiropas Savienība, kurai ir izdevies izveidot ļoti attīstītu ekonomiku un kas ir viens no vadošajiem reģioniem inovācijās un tehnoloģijās, tā ir trūkst varas un spējas izveidot lolojumu dzīvnieku identifikācijas un reģistrācijas sistēmu. Mēs ar lepnumu runājam par saviem panākumiem, bet mums joprojām nav vienota datu bāze šajā jomā. Risks eh, ir tāds, ka mūsu lolojuma dzīvnieki tiek pakļauti vesel, riskam, sabiedrības veselība ir pakļauta riskam, un mēs eh, šādā veidā tikai veicinam nelegālu tirzniecību. Eiropas komisijai vajadzētu nekavējoties eh, veikt darbu, lai stiprinātu dzīvnieku labturību un jāliek punkts šai modernajai Uh, verdzības formai. Un paldies tagad vārds uh, Kirikjādas kundzei. Thank you, President. I'd like to thank you. Paldies, priekšsādātāji, gribētu pateikties jums visiem par šiem ļoti svarīgām debatēm, dzirdēju, uzklausīju visus, jūs izteikums ļoti uzmanīgi. Uh, viena lieta, kas jums nav jādara, nav man jāpārliecina, ka mums jādara vairāk. Esmu arī lolojuma, man ar pašai lolojuma dzīvnieks, es pati ļoti personīgi sekoju tam, kas pēdējos gados notiek tieši saist režīmā internetā un jāatzīst, ka es pilnībā piekrītu jums, ka tas, ko mēs redzam, nu maigi izsakoties, ir ļoti skumji un šokējoši, tā ka jums nav mani jāpārliecina par to, ka ir jādara kas vairāk. Es vēlreiz atkārtošu, ka komisija un es pati personīgi esam apņēmības pilni eh, censties rast kaut kādu veidu, kā pārtraukt šo nelikumīgo kucēnu kaķēnu tirzniecību. Es saprotu, ka dzīvnieku veselības likums jau risinās eh, šos jautājumus. Tur jau ir runa, ka būs nepieciešama obligātā reģistrācija arī visām iestādēm, kas audzē kaķus un suņus. Uh, Mums, eh, principā, ir eh, jau ļoti daudz nepieciešamie pasākumi izveidot, lai varētu dalību valstis eh, izskaust šo nevēlamo praksi, bet ir svarīgi arī īstenot noteikumus. Un mums visiem jāsaprot, ka nenotiek kaut kāda uzspiešana no augšas. Visām iesaistītajām pusēm ir sava svarīga loma spēlējiem, izstrādājot vadlīnijas un uh, Tāpat arī piekrītu, ka mums nepieciešams vairāk eh, nu, tāda sabiedrības informēšanas eh, pasākumi. Tāpat ir nepieciešams sankciju režīms un eh, jāvēršas pret šo reklamēšanu internetā. Esmu pārliecināta, ja mēs strādāsim kopā, mēs varēsim pārtraukt šo lūloņu dzīvnieku nelegālo tirzniecību. Tas ir drauds iekšējam tirgumu un dzīvnieku un sabiedrības veselībai, tāpat arī tas apdraud dzīvnieku labturību. Un varu paust apņēmību kā komisāre, kā pilnīgi noteikti cieši sakošu situācijai un uh, raudzīšos, kā jaunais uh, dzīvnieku droši veselības likums tiks īstenots un skatīsimies, ko vēl vairāk mēs varam darīt. Uh, Paldies, komisārs kundze, un vēl noslēgumā vārds padomas pārstāvē valsts sekretārei Brinjačai. Paldies! Noslēgumā vēlos pateikties par liederīgajām debatēm par lolojumu dzīvnieku aizstardzību iekšējā tirgu pret nelegālu dzīvnieku tirzniecību. Šis jautājums ir jārisina eh, dalību valstu kompetentām iestādēm, kas ir pirmkārt atbildīgas par eh, šiem jautājumiem, eh, par to, kā tiek īstenotas tiesību normas, kas Eh, ir izveidota dzīvnieku labklājības platforma, kas ir eh, svarīgs solis uz priekšu eh, šai jomā. Un mēs arī šos jautājumus turpināsim apspriest padomas darba grupā e-komercijas jautājumos. Paldies! Beidzam debates par šo darba kārtības punktu un atbilst to par šo jautājumu ir saņemta rezolūcijas priekšlikumi un par tiem balsojums notiks rīt. Rītdienas darba kārtība ir publicēta internetā un vēlu visiem jauku nakti. Līdz ar to šīs vakars sēde noslēdz.